ir arī publiskots sanāksmes protokolā. Saskaņā ar 78. reglamenta pantu es parakstīšu šonedēļ arī sešus tiesību aktus kopā ar komisijas un padomas priekšsēdētājiem. Arī šie, šo likumdošanas priekšlikumu nosaukumi tiks iekļauts sēdes protokolā.